Okay, now we have to, yeah. Okay, colleagues, if we can take... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim šo īpašo sanāksmi, kas ir viedokļa apmaiņa ar jauniešiem no Eiropas jaunatnes dienām AI par Eiropas Sanības ārējo darbību migrācijas plūsmu risināšanā. Šis ir viens no galvenajiem aktuālākajiem jautājumiem, ar ko Eiropas Savienība un Eiropa šodien saskars. Tāds kur ir dažādas politiskas grūtības, gan izaicinājumi, gan arī labas lietas. Mums ir valsts, kas uh, ar prieku uzņem bēgļus un smagi strādā, lai integrētu cilvēks, kas bēg no konfliktiem, no kara. Taču mēs zinām, ka ir arī daudz grūtības. Ļoti priecājos sveikt mūsu vidū mūsu viesus. Šīs pasākums notika 21. 20. Jā, datumā ja, maijā Strasbūrā, kur sanāca kopā jaunieši, lai diskutētu par dažādām idejām. Apmaiņas tām notika desmit dažādas uh, komitejas, un visi parlamentārieši ir saņēmuši arī informāciju par šī no nu, pasākuma pasākumu. Šodien mums būs trīs runātāji no AI pasākuma, kuri pastāstīs par savām idejām, un tad jūs varēsiet paust savus komentārus jautājumus. Tātad būs ļoti izsakaties īsi, īpaši parlamentārieši, tātad runātāji izteiksies, paudīs jums trīs idejas un grib dzirdēt jūsu reakciju uz šīm trim idejām. Un katram runātājam paredzēts maksimums divas minūtes. Ceru, ka šodien dzirdētās idejas no mūsu viesiem varēs kalpot par pamatu mūsu nākotnējā debatēm, kas ir kopīgs eh, mūsu komiteju ziņojums par migrāciju. Mums ir trīs runātāji - Linda Slabakova, kas ir Briseles eh, startautisko attiecību studente. Viņa specializējas Eiropas miera uh, studijās, un viņas galvenais eh, pētījuma mērķis ir radikalizācija un politiskais ekstrēmisms. Tiešām ļoti aktuāls jautājums saistībā ar Eiropas eh, kaimiņa attiecību politiku. Viņa ir strādājusi Čehijas vēstniecībā, kā arī Eiropas politikas studiju, Eiropas politikas pētniecības centrā. Tad mūsu vidū ir arī Andreja Gavrila, viņa ir no Vēlsas un saņēmusi stipendiju no Dermans Universitātes. Viņa ir strādājusi Eiropas cilvēktiesību tiesā, kā arī strādājusi ar globāliem cilvēktiesību jautājumiem, galvenokārt uh, cilvēku kontrabandu, piekļuvu tiesiskumu un tā tālāk sveicam jūs. Un tad mums ir Matejus uh, Fandendrjus, ka kungs, kas ir uh, emigrējis ar savu ģimeni no Polijas uz Vācijas, tātad jums būs tieša pieredze par migrāciju. Viņš ir strādājis Vācijas migrācijas uh, birojā, kā arī Eiropas um, arotbiedrību konfederācijā, izstrādājot uh, migrācijas politikas. Bez liekas kavēšanās ļūkšu prezentēt Matejusam pirmo ideju, tad Andreja otro, un tad uh, lūkšu kolēģis īsi reaģēt. Matejus, paldies par to, to vārdu. Mans priekšlikums ļaut visām diplomātiskajām pārstāvniecībām Eiropas Savienības dalību valstīs saņemt patvērumu meklētāju pieteikumu balstoties uz militāriem argumentiem tādējādi varētu nodrošināt patvērumu tiešā veidā tiem bēgļiem, kas meklē šādu patvērumu, īpaši saistīts tas ir ar Sīrijas gadījumu. Šeit informācija un darbs varētu tikt sadalīts ar visām dalībvalstīm, lai tikai viena pārstāvniecība nodarbotos ar šo jautājumu. Manuprāt, tās būtu lieliskas uh, izmaiņas, jo tas nodrošinātu patvērumu, patvērumu meklētājiem jau no paša sākuma Un šeit arī patvērumu meklētājs saņemtu visu nepieciešamo informāciju. Tas arī novērstu to, ka cilvēki tik bīstamā veidā ceļotu pa vidusjūru un citiem ceļiem. Viņi varētu iesniegt šos uh, patvērumu meklēšanas pieprasījums šajā aģentūrā pašiem neceļojot, un, kā es dzirdēju, cilvēki būtu izvairījušies, ja zinātu, ka saņemt pēc tam noraidījumu. Es domāju, ka tad mēs varētu izmainīt situāciju, kad arvien vairāk cilvēku mirst, veicot šos bīstamos ceļus uh, pāri jūrai. Eiropas diplomātiskai misijām šādā veidā būtu iespēja nodrošināt humanitāro palīdzību tiem cilvēkiem, uh, kuri nespēja šobrīd attiecīgi iesniegt savus dokumentus. Tas arī samazinātu to cilvēku skaitu, kas cieši no cilvēku kontrabandistu darba. Šis nav jauns veids patvērumu meklēšanas uh, procesā, bet uh, ir laba pieredze no Latīņa Amerikas. Lieliski, saka priekšēdētāji, jūs izteicāties tieši divas minūšu laikā. Ceru, ka kolēģi izteiksies tikpat uh, disciplinēt. Nākamā runātāja Mihēla Andreja kolēģi, jūs uh, dzirdējāt šo priekšlikumu, tagad varat rēģēt. Lūdzu, Andreja. Uh, mans priekšlikums šodien ir Eiropas Savienībai izveidot drošas uh, zonas un darbojošās pilsētas konfliktā esošajās vietās, nevis bēgļu nometnēs. Tas nozīmē to, ka bēgļu nometnes būtu jāpārvērš par drošām pilsētām ar mūsu atbalstu, ar Eiropiešu atbalstu. Šādas drošas pilsētas varētu piedalīties dažādās sadarbības iespējās ar citām Eiropas eh, pilsētās. Šādas drošu zonu izveidošana konfliktu valstīs var tikt eh, īstenot, ja tiek nodrošināta militārā drošība, kuru nodrošina visu Eiropas Savienības dalībvalstu atbalsts. Ņujorkas samita deklarāciju parakstīja 193 valstis, un tas ir labs piemērs pūliņiem atgūt mieru un stabilitāti. Otkārt, jāizstrādā patiesas atbalsta rīcības. Ir jāizmanto Eiropas fondi, lai palīdzētu izveidot izglītības un infrastruktūru šajās pilsētās, lai dot iespēju cilvēkiem pašiem sevi nodrošināt. Tā vietā, lai nodrošinātu viņiem eh, veselu māju, ir jānodrošina būvniecības materiāli, lai uzcelt šo māju. Šādiem cilvēkiem būtu iespēja piekļūt izglītībai, veselības eh, pakalpojumi, būtu iespēja sevi attīstīt, kļūt ekonomiski dzīvotspējīgiem tiesiskumā telpā bez jebkādām politiskās iejaukšanām. Tas nodrošinātu to, ka cilvēki varētu nodarboties ar uzņēmējdarbību vai varētu paši sevi apgādāt ar uzturu, jo saņemtu aprīkojumu, kā apstrādāt zemi. Paldies! Tātad divas idejas tika paustas. Šovak pēc tam attīstības komitejā mēs runāsim arī par Sīrijas gadījumu un humanitārās palīdzības nodrošināšanu. Mēs dzirdēsim. Uh, par šiem jautājumiem, bet jūsu ideja par drošajām pilsētām un arī labāk sadarbības starp dalībvalstīm, starp par migrāciju. Šos jautājumus mēs dzirdējam, tātad mums ir divas idejas, un tagad uh, varēs izteiksies uh, politiķi par katru no šīm idejām. Došu vārdu pirmam runātājam. Eh, Desarnes kundze. Paldies. Pavisam ātri es pilnībā piekrītu. Pirmajā idejā, kas tika piedāvāta, protams, ka Eiropas Savienībai būtu jāatver eh, tajās valstīs, eh, kur ir Sīrijas bēgļi, šādi te patvērumu pieprasītāju biroji Jordānijā, Turcijā un Libānā. Uh, Un tas ir seriāli, ka vienīgais veids, kā pieprasīt patvērumi, ir maksāt uh, kontrabandistiem un uh, ierasties Eiropā ļoti nedrošā un nelegālā veidā. Mēs to būtu varējuši visu norganizēt ar šiem birojiem uz vietas. Pilnībā piekrītu šim piedāvājumam. Es atgādinu arī, ka kanādieši to jau ir izdarījuši, un tā viņi ir uzņēmuši tūkstošiem cilvēku pie sevis. Tātad viņi skata šos patvērumu pieprasījumus Sīrijas kaimiņu valstīs. Paldies par šo priekšlikumu. Turkey. Jā, kad es eh, viesojos eh, Dienvidu Turcijā, es arī sapratu, ka ir ļoti labi strādāt, lai nesāktos mūsu migrācijas vilnas. Nākamais ir Pansērī kungs, lūdzu. Jā, Grazie. E, e devo dire che è sempre apprezzato. E, paldies! Es uzreiz vēlējos pateikt sekojošo. Es ļoti augstu vērtēju to, ka mēs dzirdam jaunas idejas, ka jaunieši nāk ar jaunām idejām, tāpēc augstu vērē, vērtēju šo trīs jauniešu idejas. Bet mēs jau saprotam, ka idejas īstenot nevienmēr ir tik viegli. Jā, izmantot diplomātiskos kanālus, tam ir nepieciešama diplomātisko kanālu izveidošana un tāda instrumenta, kur šobrīd vēl nav. Tāpēc mums ir jāstiprina diplomātiskās vienības un nodaļas, kuras nevienmēr saņem vajadzīgo atbalstu. Vēl bez tam dalību valstīs. Eh, dalību valstīm ir jābūt gatavām uzņemt bēgļus un ne tikai gatavām vārdos, bet gan arī ar zināmu loģistiku. Uh, E, vēl solidaritātes trūkums starp dalību valstīm bēgļu sadalījumā. Un visbeidzot e, par migrāciju. Ekonomiskie migranti atšķiras no politiskajiem, un par ekonomisko migrāciju runājot, e, mums vajadzētu tomēr stiprināt diplomātiskos kontaktus, lai mēs vismaz varētu runāt par šo eko, ekonomisko migrāciju. Ir daudz Eiropas valsts, kuras nemaz negrib uzņemt ekonomiskos bēgļus. Uh, bet e, ļoti liela bēgļu daļa nāk tieši no konfliktu zonām. Un e, es nezinu, vai mums izdosies izveidot tādu sarakstu un e, izmantot diplomātiskos kanālus, jo, ja cilvēks bēg no kara, tad viņam nav laika gaidīt, kamēr mēs iedibināsim savus diplomātiskos, konf diplomātiskos kanālus. Uh, un nav laika gaidīt, kamēr izveidosies diplomātskās attiecības starp valstīm. Protams, mums ir jāstiprina šī ideja, un mums ir jāpalīdz viens otram, bet tas viss prasa laiku. Jā, protams. Tagad vispirms došu vārdu Andrējai atbildēt deputātu uzdotiem jautājumiem. Jā. Patiesībā jautājumi varbūt vairāk tika uzdoti Mateoša izteiktajām idejām, bet eh, varbūt par ekonomisko migrāciju runājot. Domāju, ka e, risinājumiem jābūt piedāvātiem ilgtermiņā. Paldies, Mateuš! Jā, paldies! Sarnes skundze, eh, paldies, ka atbalstījāt mūsu jaun, Eiropas jaunatnes dienu ideju un pancēra ideju. Jā, protams, šādu uzdevumu izvirzīšana Eiropas diplomātiskajiem dienestiem ir pietiekami sarežģīta, bet, kā jau savos ievadvārdos teicu, ir svarīgi šo grūto pienākumu sadalīt uz vairākiem pleciem, uz vairākiem dalību, uz vairākām dalību valstīm. Uh, Un, eh, protams, tāpēc ir nepieciešams nodarbināt vairāk darbinieku dažādās vēstniecībās, bet eh, jūs pieminējāt vēl vienu aspektu cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība nekavējoties. Tādu Sīrijā ir daudz. Un eh, kad šie cilvēki lūdz patvērumu vēstniecībās, tad viņiem ir tūlīt jāsaņem dokumenti, lai viņi varētu ierasties kā bēgļi, kā kara bēgļi Eiropas Savienībā un nevis izvēlēties eh, nelegālās migrācijas ceļus. Paldies, saka Kevans Skundze. Jā, protams, tas arī prasa labāku sadarbību un koordināciju starp dalību valstīm. Ir vairākas organizācijas un arī Eiropas Savienība tās atbalsta, lai palīdzētu bēgļiem izcelsmes valstīs. Mēs sadarbojamies arī ar ar, eh, Ameri ar um, ANO attiecīgajiem dienestiem. Mēs sadarbojamies gan Āfrikas valstīs, gan Ziemeļāfrikas valstīs, tātad mums ir zināšanas, kā to darīt, bet eh, reāli tas nevienmēr darbojas tik gludi, kā vēlētos. Nākamā ir eh, Slapakovas kundze. Paldies! Mēs esam redzējuši miljoniem cilvēku, kuri dodas pāri vidusjūrai. Tā ir nepieredzēta lieluma migrācijas krīze. Kā novērst ko līdzīgu nākotnē? Tāpēc es vēlētos, lai Eiropa izveidotu vidusjūras eh, rīcības grupu un ātrās reaģēšanas grupu, nodrošinot eh, īpaši jauniešiem izglītības iespējas un profesionālu apmācību. Un, protams, ir jānovērš masu migrācijas izcelšanās faktori. Ja tas viss netiks novērsts, tad, protams, jauniešiem nebūs nekādas citas izdzīvošanas iespējas, kā tikai pamest savu izcelsmes valsti. Uh, Protams, es vēlētos, lai būtu labāka sadarbības starp jauniešu organizācijām un eh, pilsoniskajām organizācijām, kā arī cīņa pret radikalizēšanos. Vēl vēlējos pateikt, ka radikalizācija un vardarbība veicina uh, polarizāciju un destabilizēšanos. Tāpēc ciešāka sadarbība ar vietējām kopienām un dažādām eh, kultūras un nacionālajām organizācijām ir ārkārtīgi būtiska. Un eh, šai sadarbībai ap vidusjūras reģionu ir jābūt stiprinātai. Uh, Protams, eh, arī bēgļu atpakaļ atgriešana ir jāskatās tādā ilglaicīgākā periodā, lai visi, kur ir ieradušies eh, Eiropā un vēlas atgriezties savā izcelsmes valstī, to arī varētu darīt droši. Paldies! Nākamā Andrejā Gavrīla lūdzu balstoties uz principu, ka iedodot cilvēkam makšķeri un iemācot viņam noķert dzīvi, jums viņš vairs nebūs jābaro. Un es domāju, ka tam ir arī jābūt galvenajam vadmotīvam Eiropas Savienības miera misijās. Šobrīd Eiropas Savienības izveidotie miera spēki mēģina palīdzēt uh, dažādām kopienām, uh, Un tas ir ierakstīts Eiropas migrācijas darba kārtībā. Mēģinot nodrošināt mieru un ilgtspējību it visās valstīs, mums ir jāatcerās, ka ir jāmāca vietējām kopienām praktiskas eh, lietas, piemēram, eh, lauku apstrādāšana un kā nodrošināt eh, nepārtraukt enerģijas padevi. Bet dažādi, piemē, dažādi piemēri, m, mm, kas parādās plašsaziņas līdzekļos. Piemēram, Malavī bija ļoti labs piemērs, kā jaunieši nāk klajā ar idejām, kā nodrošināt savam ciematam enerģiju. Uh, Sadarbība ar vietējām nevalstiskajām organizācijām vai izglītības centriem ir ārkārtīgi svarīga, un Eiropai ir jādod sava artava gan apmācībā, gan profesionālajā izglītībā. Tātad brīvprātīgo darbs ir ārkārtīgi svētīgs, un šim darbam ir jābūt labāk atspoguļotam plašsaziņas līdzekļos, par to bieži mēs maz nezinām. Vēl bez tam eh, Eiropas Savienībai ir jāpalīdz jauniešiem izvēlēties jēgpilnu nākotni un nevis varoņu viņu prāt nāvi. Paldies! Okay, thank you. Colleagues, do we have... Paldies, eh, kolēģi, vai ir kāds deputāts, kurš vēlētos izteikties? Tātad pirmais jauniešu integrācija un otrs atbalsts jauniešiem. Uh, Tātad, kā visiem kopā meklināt risinājumus, kas darbotos? Piemēram, daudzās Āfrikas valstīs demokrātiskais sprādziens ir ārkārtīgi liels izaicinājums kaut vai jaunu darba vietu meklēšanā. Un eh, ļoti daudzos eh, Āfrikas eh, ciematos, kā jau mēs tikko dzirdējām, jaunieši nāk klajā ar idejām, kā uh, piedāvāt enerģijas uh, avotus un jaunas idejas rodās, bet varbūt ar šīm idejām vajadzētu arī apmainīties. Vai ir kāds, kurš vēlētos izteikties? Ok, ok. Elī. Elī, lūdzu. Uh, yeah, I just wanted to thank you. Jā, es e, tikai vēlējos jums pateikties par jūsu idejām un vēlējos piebilst sekojošo. Es eh, sākumu nedzirdēju, atvainojos, atrados citā sēdē, varbūt, ka jūs jau to pieminējāt, ja ne, tad tomēr mans jautājums. Parlamentā mēs bieži vien cīkstamies ar tādām idejām, vismaz pēdējos divus gadus esam paģērējuši risinājumu, kā starp dalību valstīm sadalīt atbildību. Pirms divām nedēļām viesojos Ņujorkā, kurā apvienoto nāciju patver, pat, tātad um, apvienoto nāciju režijā notika bēgļu un migrantu konference. Jo, protams, migrācijas jautājumi ir jārisina globālā līmenī un globāli. Izaicinājumi ir jārisina globāli, bet eh, Ko mēs, kā Eiropas Savienība, varam darīt? Jā, mēs vēlamies redzēt globālus risinājumus, bet kā tad mēs kaut ko tādu varam prasīt no pasaules sabiedrības, ja mēs paši 28 dalību valstis nevaram vienoties? Pie tam 28 mēs nerunājam par 28, ir 6 dalību valstis, kuras saņem. Um, lielākos patvērumu meklētāju, visus patvērumu meklētāju iesniegums un pārējās neko, kam tad ir šī sadalījuma procents. Es katru nedēļu dodoties pie savi un tiekoties ar saviem vēlētājiem, mēģinu paskaidrot, bet nevienmēr ir viegli izskaidrot to, kā darbojas Eiropas Savienība un kāda ir, kāds ir atbildības sadalījums starp komisiju, padomu un parlamentu. Uh, bet domāju, ka mums ir jābūt daudz solidārākiem. Pretējā gadījumā mēs risinājumus nevarēsim piedāvāt un tos noturēt Gomes skundze. Jā, arī es atvainojos, ka nevarēju ierasties sākumā, jo arī steidzos šurp no citas sanāksmes, bet eh, dzirdēju pēdējo jūs teikto, un tas man ļoti dziļi aizskāra sirdī. Protams, mums eh, ir eh, jāmudina jauniešus aktīvāk strādāt un iestāties par cilvēktiesībām un tiesiskumu. Un e, šādā sakarībā vēlētos e, pieminēt sekojošo. Dalību valstu valdībām ir jādomā strateģiski un jāizstrādā programmas, kuras e, novērsīs ekstrēmistisko ideoloģiju izplatīšanos, kas gala beigās um, sakopojās vardarbībā. Mums eh, Eiropas parlamentā pirms eh, apmēram gada mēs pieņēmām eh, ziņojumu par to, ko tad darīt, kā šīs investīcijas novirzīt un kā tām darboties tieši jaunu cilvēku izglītībā. Un viss ir vienas prātas, ka vislabākais ir atbalstīt jauniešus vietējā līmenī un arī viņu darbību vietējā līmenī. Uh, jo šobrīd gan teroristiskās idejas, gan citas radikalizēšanās idejas izplatās. Un, eh, protams, Eiropas Savienība, ko mēs varam darīt, mēs varam izstrādāt tādu politiku, tādas politikas, kas atbalstītu jauniešus. Ekonomiskās situācijas sakārtošana, jaunu darba vietu veidošana, tas viss ir būtiski jo mēs jau nevaram visu laiku runāt vai pat mēģināt darboties profilaktiski, ja jauniešiem nav darba. Un e, šajā jomā es e, esmu pārliecināta, ka mums beidzot ir jāatsakās no šīs absolūti debilās e, taupības politikas, kas mūs ir novedusi tādā sviestā, kādā nu esam. Un es vēlētos arī um, piebilstam, ko Elīte teica par bēgļiem. Kā šī bēgļu plūsma tiek pārvaldīta? Bēgļu migrantu plūsmu um, mēs jau nevaram apturēt ar mūru un uh, sētu celšanu. Patiesībā Eiropai daudz aktīvāk ir jāiesaistās konfliktu risināšanā un tiešām ar pārliecību jāiestājas par cilvēktiesībām un tiesiskumu valstīs. Solidaritāte ļoti svarīgs jautī, jautājums, lai nav tā, ka uh, mēs ar savu rīcību dodam iespēju darboties cilvēku tirgoņiem, jo tie, kas cilvēkus ved uz Eiropu par bargu naudu, viņi zina, kā to darīt, un mēs tā kā neko šeit nedaram. Mēs ļaujam viņiem turpināt savu rūpalu un tikai runājat. Vienīgais, kā mēs šo cilvēku tirzniecības rūpeli varam pārtraukt, ir piedāvāt cilvēkiem tiesiskus un juridiski pamatotus ceļus ierasties Eiropā bēgļu statusā vai kā migrantiem. Tikai tā mēs varam izsist pamatu zem kājām cilvēku tirgoņiem. Priekšsēdētāji, paldies! Mums laika vairāk nav daudz, tāpēc. Eh, d, es došu uh, jums laiku izteikt vēl divas jaunas idejas, un tad eh, varbūt atbildēsim pašās beigās uz visiem deputātu izteiktajiem jautājumiem. Tagad nākamās idejas. Tikai vēlējos pajautāt, varbūt eh, komisija vēlētos eh, kaut ko piebilst par brīvprātīgo darbu, par jauniešu brīvprātīgo darbu, par programmu, par programmām. Jā, par to mēs jau esam tā kā diskutējuši, un par to runāja ar Eiropas jaunatnes dienās. <clears throat> bet tā tad Linda vārds jums. Um, thank you very much. And this I... Paldies! Jā, tas ir kā es turpināšu tādā pašā garā, kā pēdējā runātāja Gomešs kundze teica - cilvēku tirsniecība. Pēdējā statistika cilvēku tirsniecības jomā skaidri parāda, ka um, šī te migrācijas krīze uh, ir milzīga un apmēram 90% ied, ierodas Eiropā nelegālā statusā. Tāpēc eh, kā apturēt šo nelegālo migrāciju, tiešām, runā, tiešām stiprināt eh, tiesības sargājušās iestādes un neļaut eh, rūpalniekiem izvērsties. Protams, sadarbības starp Eiropas Savienības dažādām aģentūrām un bēgļu izcelsmes valstīm, šai sadarbībai ir jātiek stiprinātai. Europol, Eurojust, arī šīm aģentūrām ir jāapkaro cilvēku tirzniecību. Uzskatu, ka daudz spēcīgākai ir jābūt sadarbībai starp Eiropas Savienības institūcijām, dalību valstīm un trešajām valstīm, lai iestātos pret šo rūpalu. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienība, kura šobrīd gatavojas izveidot eh, cilvēku tirzniecības upuru krīzes centru, šādiem centriem vajadzētu tikt izveidotiem arī citās valstīs, un eh, tiešām vidusjūra ir sava veida platforma, sava veida poligons vēlos šo vārdu mm, izmantot pozitīvā nozīmē, kurā mēs šādu sadarbību starp dažādiem spēlētājiem varam izmēģināt. Uh, Un, eh, protams, eh, ir jācīnās pret migrācijas cēloņiem. Cilvēku tirzniecība, organizētā noziedzība, ikviena politika, ikvienai rīcībai ir jābūt uz kaut ko vai pret kaut ko vērstāji, bet uh, krimināli noziedznieki, kuri šobrīd cilvēkus ved uz Eiropu, kā par to cīnīties. Uh, ir jāpiedāvā migrantiem arī uh, tiesiski ceļi, kā viņi var ierasties Eiropā. Paldies! Uh, jā, un pēdējās idejas no Mateuša. Jā, es piedāvātu, lai um, mēs izveidotu datu bāzi, kurā um, migranti varētu ievadīt savu CV, un tad eh, varētu redzēt, eh, kādas ir eh, bēgļa prasmes. Pēc tam šis iesniegums tiek nosūtīts dalību valstī, un dalību valsti izvērtē, vai šim bēglim balstoties uz viņa izglītību, valodas zināšanām un kvalifikācijām, ir iespēja konkrētajā dalību valstī atrast darbu. Uh, Tādējādi mēs varētu savilkt kopā gan uzņēmēju valsts vajadzības, gan arī bēgļa vēlamo. Un tādējādi mēs ne tikai tā kā palīdzētu bēglim, bet arī dalību valstīm. Nu, un, protams, tiesiskajiem un juridiski akceptējumiem ceļiem ierasties Eiropā ir jābūt pārskatāmākiem. Par migrāciju. Migrantiem ir ārkārtīgi lielas grūtības, e, kas ir saistītas ar valodas nezināšanu, un, protams, tieši valodas nepārzināšana rada pašvērtības pazemināšanos. Tāpēc dalību valstīm, bēgļiem un migrantiem ir jāpiedāvā augstas raudzes valodas apmācību, kas ļautu viņiem labāk integrēties, jo integrācija darba tirgū ir atkarīga ne tikai no kvalifikācijām, bet arī no valodas zināšanām. Ja vēlamies pilnībā izmantot bēgļu prasmes, tad mums ir nepieciešams izveidot starptautisku uh, sava veida databāzi, kurā dažādi izglītības dokumenti un certifikāti varētu tapt salīdzināti. Un tomēr šādas sistēmas izveidēji mums ir nepieciešams vairāk naudas publiskā sektora stiprināšanai. Uh, paldies! Tātad uh, eh, Himenes kundze lūdzu. Sim, Muchísimas gracias, presidenta. E... Jā, liels paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms es gribētu pateikt, ka šī sēde ir ļoti būtiska, lai varētu apspriest šos te migrācijas jautājumus. Tie ir jautājumi, kas arī satrauc jauniešus un gribētu pateikties par to, ka uh, šodien eh, varam šo kopējo komiteju sēdi noturēt un apspriest šos jautājumus. Jo te taču ir runa par Eiropas ticamību un vienlaicīgi arī par šo izšķirīgi svarīgo jautājumu bēgļi un migrācija, kas ir saistīts arī ar uh, terorismu un tā tālāk. Mēs šodien runājam par uh, bēgļu krīzi, par migrāciju un uh, Manuprāt, Eiropa jauniešu acīs, eh, Eiropa ir jāpierāda, ka tā kaut ko var mainīt, kaut ko var darīt, jo šeit galu galā ir runa par solidaritāti attiecībā pret trešajām valstīm, bet arī uh, Eiropas Savienībā, un tas nav vēl tik skaidri redzams. Tātad tas vēstījums ko mēs šobrīd raidām jauniešiem, ir tāds, ka šajā svarīgajā jautājumā mēs savstarpēji nevaram vienoties, un tas ir uh, ļoti problemātiski. Vienmēr tiek teikts, ja tas Eiropai ir jādara, nu, it kā Eiropa būtu kaut kas viens vienots, bet uh, nav jau tā, ka vienmēr Eiropa visu var atrisināt. Un problēmas ir jārisina to saknē. Piemēram, šajā gadījumā runājot par uh, cilvēku kontrabandistiem. Un parādās, ka neskatoties uz visiem ziņojumiem, kas mums ir, mums nav pienācīgi uh, daudz uh, līdzekļu, lai šīs patiesās problēmas risinātu. Piemēram, šī te uh, organizētā noziedzība un cilvēku kontrabanda, kas uh, notiek. Mums nav pareizā pieeja atrisināt šo problēmu saknē, bet uh, tas mums ir jāizdara, jo pretējā gadījumā mēs neko nemainīsim. Bet arī Eiropas Savienības iekšienē mums trūkst solidaritāte, citādi neko nepanāksim. Varbūt mēs varam tagad uzklausīt dažus pēdējos komentārus par pēdējām divām idejām un sāksim pretējā secībā ar Lindu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi apspriest to, kā Eiropas Savienība strādā arī ar kaimiņu valstīm, jo mēs redzam, ka Eiropas Savienība rīkojas savās interesēs, uh, migrācijas jomā, un uh, tas attiec uz jebkuru vienošanos, un tas uh, rada ļoti sliktu situāciju, uh, un jūs jau uzsvērāt, ka jaunieši prasa atbildes no Eiropas un gaida, lai Eiropa uzlabotu situāciju, un ka nākotnē tā būs labāk bet ja Eiropa turpinās tikai domāt eh, par savām interesēm un aizmirsīs savas vērtības un eh, nedomās par socioekonomiskās situācijas uzlabošanu kaimiņu valstīs un drošības situācijas uzlabošanu, tad ilgtermiņā nav nekāda veida, kā uzlabot uh, attiecības starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas Savienību un uh, vidusjūras dienvidu valstīm un mūsu partneriem uh, citur. Es nezinu, vai uh, ir atrodams tur risinājums. Es domāju, ka tas ir politiskās gribas jautājums. Es uh, uh, saprotu, ka uh, parlaments vēlas panākt lielāku vienotību, un to es atbalstu. Paldies, Andrej! Es gribētu atbildēt uz iepriekšējiem komentāriem. Un jā, patiešām ir problēma ar vienotību Eiropas Savienībā, un uh, mums ir uh, jāapkopo mūsu pūliņi. Uh, jā, tas ir normāli, ka viedokļi ir atšķirīgi, un mūsu devīze ir vienotība daudzveidībā, bet kā tad nonākt pie šīs vienotības? Un viens no risinājumiem ir vērsties pie jauniešiem viņiem ir daudz vieglāk tikties un vieglāk pieņemt atšķirības savā starpā. Vienkārši turpiniet eh, investēt eh, jauniešu programmās, jo tad, kad jaunieši tiek iesaistīti, tad viņiem arī ir zināma nozīme un sava balss. Piemēram, šodien ir ļoti svarīgi mums, ka mūs uzklausa uh, un mēs uh, vēl entuziastiskāki kļūstam, kad redzam, ka mūsu idejas varētu arī kļūt par realitāti. Neaizmirsīsim, ka parlaments bez vienotības uh, uh, ir arī parlaments bez varas, un tāpēc ir jāpanāk vienotība, lai būtu arī kaut kāda ietekme. Mateus, lūdzu, jā, paldies. Paldies par. Uh, to, ka jūs piekrītat. Eh, ir prieks, ka jūs eh, atbalstāt mūsu idejas, un es domāju, ka šobrīd Eiropas Savienībai vajadzētu būt vēl vienotākai un parādīt, ka eh, dalībvalsts var sadarboties, lai risinātu migrācijas problēmas. Uh, Tā kā trīs mēs šeit pārstāvam lielāko Eiropas jauniešu pasākumu, mēs pārstāvam jauniešus Eiropā. Es domāju, ka mēs trīs jums parādījām, ka mēs vēlamies eh, Eiropu, kas ir vienota, solidāra, un mēs vēlamies parādīt, ka jauniešiem ir ko teikt un ka mēs gribam, lai mūs uzklaus. Paldies! Lielas paldies! Pirms uh, noslēdzu um, jautāju, vai komisija, uh, komisārs pārstāv Marieta Paulis grib kaut ko teikt, uh, divas minūtes maksimāli. Jūs tur esat, lūdzu, jums vārds. Paldies, uh, priekšsēdētāji. DEPCO jau strādā pie migrācijas iemeslu risināšanas. Var minēt ļoti īsi dažus piemērus. Mēs uh, veicam pasākumus, lai um, stiprinātu jauniešu tiesības uh, valstīs uh, un lai jauniešiem būtu iespēja piedalīties politisko lēmumu pieņemšanā. Mēs uh, īstenojam uh, projektus apmācības un izglītības jomā un arī analizējam iespējas uzlabot darba tirgu un novērst uh, šīs te nevajadzīgās atšķirības starp uh, izglītību un darba tirgu. Mēs gribētu, protams, arī uh, panākt partneru valstīs kvalifikāciju atzīšanu, lai veicinātu mobilitāti starp valstīm. Un tie, protams, nav vienīgie iemesli. Mums ir arī jārunā par uh, problēmām, kas ir saistīts ar uh, bērnību šiem jauniešiem, jo uh, šie jaunieši varētu kļūt par nākamo ja, uh, migrantu paudzi. Un mēs redzam arī, ka daudz migrantu bērnu uh, ierodas Eiropā bez pavadī, pavadoņiem, un viņi ir ļoti ievainojami, un tāpēc arī tiek veikt dažādi pasākumi, lai nodrošinātu saskaņotību mūsu darbā. Bet ir jāizvērt arī citas politikas, kas Eiropas Savienībā tiek ieviestas Mēs sadarbojamies arī ar eko uh, humānās palīdzības uh, struktūrām, lai palīdzētu sniegt pamatpakalpojumus, kas ir ļoti svarīgi bēgļiem. Tie ir tikai piemēri, kas parāda, ka uh, mēs daudz darām, un ja vēlties redzēt vairāk piemēru, es varu par tiem jums pastāstīt tieši. Uh, Paldies, paldies mūsu viesiem. Realtāte ir tāda, ka Eiropas Savienības institūcijas cenšas rast risinājums migrācijas uh, krīzē, un bieži vien šīs problēmas bloķē dalību valstis. Uh, Um, bieži vien uh, iemesli ir ļoti atšķirīgi dalību valstīs politiķi, bieži vien reaģē uz sabiedrības viedokli, viena lieta ir runāt šeit, un uh, pavisam cita lieta ir panākt atbalstu dalību valstīs, jo nacionālās valdības reaģē uz uh, attiecīgo situāciju dalību valstī. Tā tad ir uh, jācīnās arī citā līmenī, lai panāktu saskaņotātu politiku. Paldies mūsu viesiem, kas ieradās šodien. Es domāju, ka ir eh, labi, ka mēs arī dažādās komitejās runājam par dažādiem jautājumiem. Paldies par jūsu prezentācijām. Jūs izteicāties ļoti um, disciplinēti, un es ceru, ka kolēģi ņems piemēru no šiem jauniešiem. Un tagad eh, apspriedīsim um, migrāciju. Tagad varam pāriet uz 13. darbkārtības punktu, kas ir kopējais ziņu.